debate notiks rītdien 20. oktobrī no 9 līdz 13, tālāk no 15 līdz 21 eh, un darba kārtība, eh, kā arī visi dokumenti ir pieejami intranetā. Esam beiguši šo sanāksmi un visiem novēlu jauku vakaru eh, visiem, kas sēdēja zālē un visiem, kas arī debatēm sekoja no saviem birojiem. Paldies!